Good afternoon. I'm a nice and gentle uh, first vice chair, so I gave you 10. Uh, es jums devu desmit papildu minūtes saorganizēties, apsēsties, bet izskatās, ka nekas priekš neiet, tādēļ man jāatgādina, ka mums ir jāsāk sanāksme. Sākam budžeta komitejas sanāksmi. sanāksme ir atklāta, pieņemam darba kārtību, ja iebildumu nav, tad uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Sanāksmes vadītāja paziņojumu. Vēlos izmantot šo iespēju, lai sveiktu delegāciju Nacionālo parlamentu pārstāvjiem no Mjanmas un Šrilankas. Viņi ir klāt, lai piedalītos mūsu sanāksmē. Citu paziņojumu nav. Protokola apstiprināšana. Iebildumu nav. Uzskatām par apstiprinātu. Un tagad mums ir jāķeras pie balsošanas. Mums ir trīs atzinumi šo pēcpusdienu, par kuriem ir jābalso. Pirmais ir atzinums par pamatprogrammas apvārsni 2020 īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tā starposmu novērtējumu un priekšlikumu devītai pamatprogrammai. Referenci Torvalds kungs, vai arī referents vēlas kaut ko sacīt? Nē, viss kārtībā. Paldies! Tātad, sākam! Jā, laikam vajadzētu vispirms eh, testa balsojumu. Izmēģināsim iekārt. Sākam balsot. Testa balsojums beidzies. Ļoti labi, un tad sākam balsot. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? atturas, pieņemts. Septītais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Astotais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Devītais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 15. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 3. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss ar mutisko grozījumu no referenta. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 25. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 26. Par? Pret? atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. 31. par, pret, atturas, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 13 pret, tā tad noraidīts. Inge, kur ir tava balsošanas karte? No, well, sí. He estado pulsando, pero no se encendió. Jā, es spiedu pogu, bet eh, man neieslēdzās. So then it's, it's clear. It's clear. Tad ir skaidrs un cerams, jūs neuzskatīsiet mani par subjektīvu šajā jautājumā, bet Gresls kundze jau bija ieradusies zālē. Tālāk, 32. atkrīt, 33. par, pret, atturas, pieņemts, 34. par, pret, atturas, pārbaudam šo. The vote is open and the vote is closed. Balsojums beidzies. Pieņemts 15 par 12 pret. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Un tad balsojam par atzinumu kopumā, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 balsoja par, 2 pret. Apsveicam referentu. Nākamais atzinums, par kuru balsosim, ir ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada. Referents ir Olbricht kungs. Olbricht kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Tad balsājam. Pirmais kompromiss, kurš par pret, atturas, pieņemts. Piektais, kurš par Nē, es atvainojos, otrais grozījums, saka priekšsēdētājs. Kurš pār? Pret? Atturas? Grūti saprast. Pārbaudīsim. Beidzam balsot noraidīts 15 pret 13 par. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Astotais ir atsaukts, devītais atkrīt, desmitais atsaukts, trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, atturas pieņemts. 14. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 15. ir atsaukts, 16. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 20. ar mutisku grozījumu no referenta par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par atzinumu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 26 par 3 pret. Apsveicam Obrihta kungu. Un pēdējais balsojums šodien ir par savienības pārmitināšanas sistēmu. Deprēkungs ir referents. Referents laikam nav, ir gan. Aiz Kelmerkungu viņš sēž. Deprē kungs, vai jūs vēlaties izteikties? No, you don't, you don't want to say. Enough has been. Nē, nevēlaties. Atcīmredzot, pietiekami jau ir runāts par to. Ķeramies pie balsojuma. <clears throat> Amendment. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts. Es ierosinu balsot blokā tālāk no 66. līdz pat 230. grozījumam. Vai ir kāds, kas iebilst? Labi, balsojam blokā, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un tad tālāk. 68. grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15 par, 13 pret, vienam atturoties. 69. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 72. par, pret, atturas, pārbaudam šo, sākam balsot. Joprojām divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 10 pār 19 pret. 75. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 77 par, pret, atturas, noraidīts. 84 par, pret, atturas, noraidīts. 99 par, pret, atturas, noraidīts. 107 un 108. Identiski. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 117. Par? Pret? Atturas? Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15 pār 14 pret. 119 tālāk. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 12 pret pieņemts. 121. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 123 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 137 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 141 par. Pret. Atturas. Pieņemts Pārbaudam šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 15 par, 14 pret. 145 par, pret, atturas, noraidīts. 149 par, pret, atturas atturas pieņemts. 160 ir atsaukts. Es pats esmu to atsimazot izdarījis. 190 un 191 ir identiski. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 194 par? Pret? Atturas noraidīts. 208 un 209 identiski. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 216 un 217 identiski. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 222. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 223, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk atkal ierosinu balsot blokā par apsvērumiem, sākot no 12. grozījuma līdz pat 65. Vai ir kāds, kas iebilst? Nē, tad tā arī daram balsojumu blokā. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Tālāk par apsvērumiem, pārējiem apsvērumiem. Devītais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Četrpadsmitais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Tātad balsojam par 14. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 17 pret, 9 tikai par, atvainojos. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 39. un 38. identiski par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas, pārbaudīsim šo. šeit atsimedzot bija domstarpības starp politiskajām grupām jāpārbauda, tāpēc beidzam balsot. Noraidīts. 12 par, 17 pret, 1 atturas. 44 par, pret, atturas, noraidīts. 49. ir atsaukts, 53. par, pret, atturas pieņemts. Labi, pārbaudam. Pārbaudām 53. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pret 14, 2 atturas, līdz ar to noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Varbūt balsojam blokā piekt, par 5 līdz 8. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsojam par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Kāds atsimzot nevēlas balsot nemaz. Beidzam balsot. Skaidrs, ka ir pieņēmts 25 pār 4 pret 1 atturas. Apsveicam te prekungu. Un tās tad bija balsošanas beigas, jo septītais punkts ir pārcelts. Ar to slēdzu mūsu sanāksmi